Priekšsēdētājs. Esam nonākuši pie jautājumu kārtas beigām. Paldies visiem, kuri uzdeva jautājumus, visiem, kuri piedalījās. Esam ļoti labi iekļāvušies laika grafikā. Pieci runātāji tikai pārsniedza atvēlēto laiku un pie tam ļoti minimāli. Par to es esmu jums pateicīgs. Uh, Paldies arī komisāra amata kandidātam par sniegto informāciju. Tagad došu jums vārdu kopsavilkumam, noslēgumam, bet pirms tam pieminēšu vēl pāris svarīgas lietas, kas varbūt tieši nav šīs komitejas eh, atbildības jomā. Bet es do, domāju un runāju par kohēzijas politikas problēmām tas ir svarīgas, piemēram, sociālās problēmas saistībā ar iedzīvotāju novecošanu, nabadzība, arī sociālais jautājums, kas ir ārpus lauksaimniecības komitejas mandāta, apvārsnes 2020 programma, problēmas saistībā ar kvalitāti pārtiks produktiem un pārtiks produktu nekaitīgumu, arī tas nav mūsu atbildības jomā. Ir labi, ka ļoti daudz tika runāts par ārējiem nosacījumiem, par ārpolitiku, par ārējo dimensiju un tirzniecības ietekmu uz lauksaimniecību. Es domāju, ka mēs lielā mērā bijām vienas prātas savos viedokļos, tas ir labs signāls sadarbībai nākotnē, un tagad komisāram un kandidātu kungs došu jums vārdu debašu noslēgumam, kā jau es sākotnēji jums teicu, piecas minūtes ir jūsu komentāriem. Bet varat arī izteikties īsāk, ja vēlaties. Priekšsēdētāji kungs, godāti deputāti, deputātes, eh, pirmkārt paldies par uh, laipnību un uzdodot jautājumus. Man bija šis diezgan eh, darbpilns rīts Es domāju, ka jūs saprotat, cik svarīgi es, uzt, cik nopietni es uztveru e, šo iespēju kļūt par komisāru. Tā ir viena no jomām, kur mūsu teritorijas ir ļoti atšķirīgas e, starp dalību valstīm. Tā arī tajā, ko mēs ražojam un kā mēs ražojam. Lauku saimniecības ir atšķirīgas, ražotie produkti ir atšķirīgi visā Eiropas Savienībā no ziemeļiem uz dienvidiem, no austrumiem uz rietumiem Tas ir kā audekls, kur dažāda dzīves eh, savies kopā un pozitīvie iegūmi no visām pusēm tiek savesti vienviet. Tās ir arī milzīgas iespējas izaugsmai, attīstībai gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Mūsu spēks ir mūsu standartos, pārbaudītos efektīvos standartos jaunatīstības valstīs eh, cilvēki vēlas eh, pārtiks produktus, kuriem var uzticēties, un Eiropā ir unikāla iespēja to arī piedāvāt. Mūsu standarti ir palīdzējuši padarīt lauksainiecību kā nozaru, kur ir vērts strādāt. Pārtiks ražošana kļūst par specializētu un augsti profesionālu darbības jomu atkal lauksaimnieki var iztikt ar to, ko nopelna. Arī lepnums nodarboties ar lauksaimniecību atkal parādās. Cilvēki paļaujas uz mūsu spēju ražot pārtiku, un tas ir svarīgi. Ja pārtiks ražošana eh, katrā dalību valstī ir vērsta uz to, lai pabarotu iedzīvotājs, tā ir jābūt ilgspējīgai šobrīd ir milzīgs sasniegums panākt, lai uh, tur, kur agrāk eh, auga viens asins, tagad augtu divi. Tomēr tas viss ir jādara, uh, ievērojot arī u, resursu taupīgumu, piemēram, taupību attiecībā uz ūdens resursiem. Es sākšu savu mandātu, ja atļausiet, ar katras dalībvalsts apmeklēšanu. Es to jau šodien pieminēju es vēlētos arī ieklausīties šajā vizīšu laikā, lai lauksaimniecība, kas tiek īstenot Eiropas Savienībā, balstītos uz eh, konstatējumiem katrā dalību valstī. Un tad mēs varam skatīties, kā mēs varam risināt šīs problēmas, un tas ļaus mums arī noteikt to, cik sekmīgi mēs strādāsim nākotnē. Un darīšu visu iespējamo, lai balstītos uz tradīcijām, pieņemtu inovācijas, un panāktu nākotne lauksaimniecībai jaunā Eiropā, kas ir produktīva un plaukstoša. Paldies! Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, eh, kandidātiem un visiem deputātiem. Vēlos eh, apliecināt jums to, cik šīs debates bija svarīgas. Gribu pateikties par iejūtību no jūsu puses un gribu norādīt vēlreiz, cik lauksaimniecība ir svarīga mūsu nākotnē, mūsu jaunajām paudzēm. Un es gribu novēlēt vislabāko veiksmi e, darbā mūsu komisāra kandidātām. Esmu ļoti gandarīts par to, cik veiksmīgi noris e, un gludi noritēja šī uzklausīšana. Atgādinu, ka 12.30 būs koordinātoru sanāksme, kura notiks aizslēgtām durvīm zālē ASP 5G3. Šīs sanāksmes mērķis būs izvērtēt Hogan kungu uzklausīšanu. Tagad vēlreiz paldies visiem, kas piedalījās. Koordinators sanāk kopā 12.30 zālē 5G3. Paldies visiem, paldies komisāram atkandidātam.